pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, un jūs varat arī protokolā iepazīties ar šo tiesību aktu nosaukumiem. Dāmas un kungi gribēja arī pateikt sekojošo. Priekšsēdētāju konference 11. septembrī saskaņā ar 146. pāntu lēma, ka 8. un 9. oktobra plenārsēdes nenotiks, lai būtu pietiekami daudz laika sagatavoties jaunās komisijas ievēlēšanai. Un šīs vēlēšanas ir paredzētas plenāras sesijas laikā no 20. līdz 23. oktobrim. Un 8. Eh, 9. datumā tā tad nebūs paredzētās plenāras sēdes Briselē. Tie bija mani paziņojumi tagad varam ķerties pie darba kārtības. Saskaņā ar 149. reglamenta pāntu darba kārtības.